Dear colleagues, may I ask you to take seat? Darbie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Just, just one last minute to... Vēl īsts brīdis, lai visi iekārtojas. Join the room and take seat. So, welcome um, uh, to this uh, econ. Uh... Sēs veicināt šajā ekonomikas monetāra lietu komitejas sēdē. Es domāju, mums ir divi ļoti aktuāli temati apspriežami. Es izmantošu mazāk laika nekā priekšstādātājs parasti to dara, jo es jau visus jūs sveicu iepriekšējā sanāksmē, un mums ir daudz svarīgas apspriežams. Kā jūs zināt, pamats, ko visi atlasījām, ir Eiropas nodokļu politikas nākotnē, nodokļu politika, digitālā ekonomika, um, pana dokumentu temats un arī Eiropas parlamenta pāna izpētes komitejas pārskats. Mēs juridiskajā ja, likumdošanas jomā par šo tematu varam spriest un esam nedaudz iekavējuši. Mēs runāsim par arī korporatīvo nodokli un kā to um, saskaņot. Mēs arī pabeidzām piekto direktīvu šajā jomā, kur mums bija koplēmuma procedūra. Un uh, padome arī ķersies klāt uh, katras valsts ziņojumiem. Mums arī pakotne un par to visu runās arī mūsu diskusiju vadītāji. Vispirms došu vārdu manai līdzpriekšsēdātājai. Varbūt jūs vērtīs, ko sacīt lūdzu vārds jums. Līdzpriekšsēdātājai vārds. Paldies, Goderīkungs. Eiropas parlamenta deputāti un Nacionālo parlamentu deputāti. Darbie kolēģi! Es esmu pagodināts būt par, priekš, par līdzpriekšstādātāju šajā sanāksmē. Sērparlamentārā konference Eiropas parlamentā ir būtisks notikums, pasākums Bulgārijas prezidentūras laikā. Mēs runājam par svarīgiem jautājumiem saistībā ar nodokļu politiku. Mēs runājam par uzticēšanās atgūšanu attiecībā uz nodokļu politikas godīgumu un sociālo godīgumu. Mums ir jāstrādā pie efektīvas un godīgas digitālās ekonomikas nodokļu politikas starptautiskā līmenī. Mums arī ir jāstrādā, lai noteiktu noteikums uh, darījumiem digitālā vidē, un jāstrādā arī pie citiem notiekumiem, kas saistīti ar digitāl, te, digitālajiem tehnoloģiem. Tāpēc ir svarīgi izskatīt eh, CCCTB priekšlikumu Eiropas komisijā, no Eiropas komisijas puses, tas ir mm, par eh, korporatīvo vienoto nodokli. Tiks pārskatīti nodokļu politikas noteikumi, un mēs strādāsim pie formulas, kas ņem, ņemtu vērā to, kur ienākumi ir ražoti un kur ir kapitāls. No otras puses, Panama dokumenti tiešām satricināja cilvēku uzticēšanos nodokļu sistēmās Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Savienībā. Tāpēc uh, ir jāvēršas pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un pret nelegālu līdzekļu legalizāciju. Mums jā, jāspēr konkrēti soļi šajā jomā. Paldies! Paldies! Gaisa priekšsēdētāja vietnieku. Un tagad došu vārdu pirmiem runātājiem Valdier Monteļieviņš, Eiropas komisijas taksu ģenerāla direktorāta priekšsēdētājs. Lielas paldies, priekšsēdētāji! dāmas un kungi, deputāti, labu pēcpusdienu. Ja vēlties eh, ar jūsu piekrišanu, es nedaudz pastāstīšu par politiskās eh, nodokļu politikas eh, īstenošanu kopš eh, šīs komisijas sākuma, kopš pie vadības grožiem stājās eh, Žansklots Junkers un vēlos arī iezīmēt izaicinājums, kas ir mūsu priekšā, lai pabeigtu šīs programmas īstenošanu. Es domāju, ir vērts uh, uzstāšanos sākt ar to, ka manā skatījumā bija ļoti vērtīga iestāžu sadarbība, uh, labi sadarbojas Eiropas parlaments un mūsu institūcija. Lieli sadarbojas ar daudziem nacionālajiem parlamentiem, ar kuriem mums ir padziļināts dialogs, kas mums ļāva pabeigt šo programmu. Un tā mēs arī varējām ietekmēt Eiropadomas lēmums. Jo, kā jau Gualtieri kungs atgādināja, te ir runa par procedūru nodokļu jomas likumdošanas jautājumos, un tur ir paredzēta vienbalsība. Pirmais panākums attiecas uz uh, nodokļu caurskatāmību. Es domāju, var pamatot sacīt, ka kopš šī sasaukuma sākuma tika pieņemti li Eiropas likumdošanas teksti, lai veicinātu nodokļu caurskatāmīgu, un tas attiecas, piemēram, uz tax holding informācijas apmaiņu, attiecībā uz ziņojumiem par katru valsti no liela uzņēmuma puses. Tātad šie, šis progress panākts arī direktīvā par naudas neatmaksāšanu un arī par automātisko banku informācijas apmaiņu. Tātad visi šie panākumi ir likumdošanas kopums, kas ļauj nodokļu iestādēm iegūt to informāciju, kas tām ir nepieciešama, lai pareizi ievāktu nodokļus. Eiropas komisija īpaši uzraukšos tekstus, tāpēc, ka ja te ir runa par pareizu tekstu transponēšanu dalībvalstīs, jo mēs pieņemam tekstus Eiropas saimnības līmenī, taču mūsu uzdevums ir arī nodrošināt to, ka pārējais tie tiek īstenos dalībvalstīs. Otrā joma, kurā ir panākts ievērojams progress, ir likumdošanas stiprināšana, kas ļauj apkarot eh, nodokļu nemaksāšanu. Uh, arī agresīvu nodokļu sistēmu. Divas direktīvas ir pieņemtas, un tās pat laban tiek transponēts dalībvalstīs. Un mērķis ir piespiest dalībvalstis neizmantot iespējas izvairīties no nodokļu maksāšanas. Trešā joma ir saistība, saistīta ar šīs darba kārtības ārējo aspektu. Proti, mēs Eiropas komisijā uzskatījām, ka ir vērts šo labas uh, nodokļu caur, pārvaldības un uh, nodokļu caurskatāmības aspektu arī pavērt ārpus Eiropas Savienības. Uh, Un līdz ar to padomi decembrī pieņēma sarakstu par tām, juris, kurā iekļaus tās jurisdikcijas, kas nesadarbojas. Tas attiec uz trešām, trešo valstu jurisdikcijām. Un ir arī tāds saraksts um, ar tām jurisdikcijām no trešām valstīm, kas ievēro vismaz dažus kritērijus, kurus noteikusi Eiropas Savienība. Šī darbība ļoti svarīga, tāpēc, ka Mm, beidzoties šiem darbiem, pēc tam, kad tika izveidota nesadarbīgo jurisdikciju saraksts, eh, vēl 35 jurisdikcijas ir apņēmušās Eiropas Savienībai pārskatīt iekšējos noteikums, lai varētu izpildīt Eiropas Savienības standartus. Pēc tam, kad tiks īstenotas šīs apņemšanās, paliek simts fiskālie režīmi un kopumā gandrīz 600 jaunu līgumu noslēgt par um, informācijas apmaiņu. Tā tad īsi varētu raksturot mūsu panākto progresu. Raugoties nākotnē ir divi lieli uzdevumi. Uzdevumi pirmkārt jāpieņem kopējā Uh, konsolidētā nodokļa, korporatīvā nodokļa bāze. Un mēs gaidām ar drīzumā ziņojumu šai jomā no parlamenta. Un tālāk ir runa par digitālajiem nodokļiem. Ir jāņem vērā jaunās formas, kuras izmanto uzņēmumu vērtības izvedē, un tā tad ir iekšē tirgu jāpieņem arī tādas uh, tādas nodokļu bāzes, kas ļauj uh, ievākt nodokļus. Un arī pateicoties Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem, kas, protams, arī vēlas izpildīt uh, pilsoņu gaidu šai jomā, mēs vēlamies, mēs ceram, ka panāksim progresu šai jomā jūsu sasaukumu, līdz jūsu sasaukumu beigām. Paldies! Paldies! Tagad Werners Lange, kungs, viņš ir Panama izpētes komitejas priekšsēdētājs lūdzu. Uh. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos īsi atskaitīties par to, ko Eiropas parlamentā ir izdarījusi Panamas izmeklēšanas komiteja. Tas nāk pēc Wikileaks, Offshore Leaks, pēc tam sekoja LuxLeaks 2014, SwissLeaks 2015. 16. gada aprīlī nāca no dati no trešās lielākās Panamas konsultāciju kompānijas, 2,6 terabaiti ar datiem. Jūs zinat visas detaļas, īpašnieki dažādiem īpašumiem, daudz dažādu dokumentu, 120 tūkstoši e, paskastīšu firmu salās, milzīgs datu apjoms Un parlaments izveidoja īpašas komitejas, taksi 1 un taksi 2, un pēc tam arī izmeklēšanas komiteju. 2016. gada 8. jūnijā, eh, jo izmeklēšanas komiteja var strādāt vienu gadu, līdz ar to arī divas reizes, eh, maksimums uz trim mēnešiem pagarināt savu darbību, līdz ar to tā savu darbību jau ir beigusi. Līdz tam Mēs organizējām 26 uzklausīšanas un 8 misijas uz apvienoto karalisti, Luksemburgu, Maltu, ASV, Vašingtonu, Delavēru, Portugālu, Kipru, Šveici un noslēgumā otro reizi uz Maltu devāmies tad, kad bija īpaša situācija ar um, problēmām saistībā ar tiesiskumu Maltā. Trīs reizes komisārs Moskovičī apmeklēja uzklausīšanu, divas reizes komisāru Jurova un vienu reizi Eiropas komisijas priekšsēdētājs Junkers. Manuprāt, sekojot at notikuma attīstībai nodokļu jomā pēdējos gados, Eiropas parlamenta aktivitātes un informācija, kas tika publiskota, uh, sabiedrībai ir novedis pie tāda paradigmas maiņas. Pirms tam ierasts bija tā, ka katra dalība valsts Eiropas Savienībā un daudzas trešās valstis nodokļu jautājums uzskatīja kā savu lietu, savu e, jautājumu. Nebija runas par nodokļu taisnīgumu, par taisnīgu, konku, tādu godīgu konkurenci nodokļu jomā par to, ka kaut kādas lietas būtu jā, jālem Eiropas līmenī. Nē, katra valsts vēlējās e, savas priekšrocības saglabāt. Un jāsaka, ka īpašs piemērs bija Luksemburga. Daudzas desmitgades Luksemburga bija viena no tām vietām, kur uh, nonāca melnā nauda no visas Eiropas Savienības, un mums radās iespējas, ka Atsevišķas e, personas ir virzījuši uz priekšu šo um, jauno pieeju, neklusēt. Un daudz tika diskutēts par šiem jautājumiem Eiropas parlamentā. Un e, esam veiksmīgi virzījuši uz priekšu šo procesu. Varu apliecināt e, to, ko direktors tikko sacīja, šī sadarbība ar Eiropas komisiju, izmeklēšanas komitejas darbības ietvaros bijis lieliska. Mēs uzdevām kritiskus jautājumus attiecībā uz to, kā dalību valstis ir uzvedušās. Atsevišķas dalību valstis bloķēja mums pieeja datiem. Piemēram, ir rīcības kodeks, tur e, ir atsevišķa darba grupa, kas strādā pie šiem jautājumiem, un viņi atteicās ierasties mūsu uzklausīšanās, jo pamatojot, ka viņi nesot nekāda Eiropas Savienības iestāde. Viņus vada Itālijas darbiniece. Un dokumenti, e, kas tika mums iesniegti, svarīgākās vietas bija ar melno aizkrāsotas. Uh, pilnībā izlasīt varēju tikai eh, darba kārtības dokumentu, un pēc tam pirmais līdz devītais punkts ir eh, pilnībā izsvītrots, aizkrāsots. Tad eh, mums tika iesniegts dokumentu kopums, kur dalību valstu vēlmes bija ņemts vērā, aizkrāsojot daudz datu. Piemēram, Spānija bija lūgusi šo to aizkrāsot. Tad Luksemburga kaut ko bija aizkrāsojis. Nu, tur, acīm redzot, ir šī pieeja mazliet mainījusies. Un tad deviņi no uzaicinātajiem eh, mūsu uzklausīšanās atteicās ierasties. Kā jūs saprotat, eh, atšķirībā no atsevišķām dalību valstīm mums nav sankciju iespējas mūsu izmeklēšanas darbā, un mēs nevaram panākt personu ierašanos. Un tas ir arī viens no mūsu ierosinājumiem līgumos, nākamā reize, kad būs tiks veikti grozījumi Eiropas Savienības līgumos, to vajadzētu mainīt. Nacionālā suverenitāte šajā nodokļu kontekstā rada arī problēmas, to mēs arī norādījām. Ir virknē tiesību aktu priešlikumu, kas tad 13. Eh, decembrī arī tika apstiprināta plenārsesijā. Ar CCCTB, tad atskaitīšanās pa dalību valstīm joprojām ir strīdīgs jautājums, caurskatāmības noteikumu nodokļu plānošanā, trauksmes cēlāja aizsardzībā, melnais saraksts ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jomā. Tur mums uh, radās konflikts ar um, Eiropas Savienības finanšu ministru padomu Tur nonāca eh, trīs vai četras Eiropas Savienības dalību valstis, eh, arī nosaukšu eh, īrija saistībā ar Apple gadījumu, Nīderlande par licenču maksas atbrīvojumiem, Luksemburga, pamatojoties uz nodokļu nolēmumiem, un Malta visas savas sistēmas e, struktūras kontekstā. Te pirmkārt ir jārunā par caurskatāmību, par sadarbību arī starp iestādēm, treškārt par starptautisko normu īstenošanu un ceturkārt jautājums par to, kā nākotnē mēs, un ar, tas jautājums neskar nacionālu suverenitāti, jautājums par to, kā nākotnē, eh, ko darīt ar interneta gigantiem. Apple ir jau miljārdus noguldījis dažādās nodokļu paradīzēs. Un kā tad nākotnē šīm starptautiskām eh, kom kompānijām, korporācijām uh, Eh, ko darīt ar viņām? Tas ir jautājums arī nacionālajiem parlamentiem. Mēs, protams, varam runāt par attīstības politiku, mēs nevaram sagaidīt no Āfrikas labāku pārvaldību, ja mēs nespējam lielos eh, korporācijas aplikt ar nodokļiem. Eh, ar to es likšu arī punktu. Es varētu pusstundu mierīgi tālāk vēl stāstīt, bet nu paldies par uzmanību. Paldies, bet eh, mums ir jāievēro laika ierobežojumi. Gal galā ir vēl viena darba sesija. Mums septiņos mums ir plānots vakariņas, līdz ar to nākamais ir Eliks Ferts, Francijas eh, Nacionālās asamblējas finanšu komitejas priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es stāstīšu par digitālo ekonomiku lielie uzņēmumi ir tikpat spēcīgi kā valstis, tas ir eh, jau konstatēts, un eh, mēs visi tam var piekrist. piekrist. Fiskālās kapacitātes šiem uzņēmumiem lielā mērā pārspēja daudz valstu budžeta kapacitāti. Un Mūsu uzdevums ir ievākt e, informāciju valstī, e, šai pasaulē, kur darbojas digitāla ekonomika lielā mērā. Taču te ir daudz runas par mm, nevienlīdzību, netaisnīgumu Francijā. Piemēram, Lamasūra kungs arī uzstājas finanšu komitejā Francijas parlamentā par to. Un te nav runa tikai par optimizāciju, par e, fiskālo dempingu vai sociālo dempingu ir bijuši tādi skandāli kā uh, Wikileaks vai Paradise, doc, uh, Paradise Paper. Uh, mūsu kolēģi jau runāja par šo izpēti. Mēs varam paust nožēlu par to, ka bieži vien uh, prese virza uh, politiko gribu šajā jomā. Un, ka līdz ar to ātrums tikai pamazām tiek uzņemts. Šodien ir tāds iespējas, ka uh, Mūs vada daudzi uzņēmumi. Kad Francijā Facebookam ir 30 miljoni abonementā ir puse no Francijas, tad rodas jautājums, eh, kāpēc šis uzņēmums maksā tik maz eh, nodokļu, kad Google ar administratīvā lēmuma palīdzību izvairās no nodokļu maksāšanas, tad arī rodas jautājumi gan Eirozonai, gan vispār. Eiropas noteikumiem, nacionāliem noteikumiem, tāpat kā Eiropas noteikumiem, mēs par to jau runājam un vēl turpināsim šo diskusiju. Un tās attiec arī uz ESO prasībām, un tur ir paredzēts, ka ir jāievēro noteikumi arī lielajiem uzņēmumiem, katrā ziņā jāpanāk uh, nodokļu lojalitāte, tas nozīmē to, ka uzņēmums, lai kā tā iznenot savu ražošanu, lai tā maksātu nodokļus tāpat kā citu uzņēmumu, tāpat ir jāparedz caurskatāmību, to jau šeit pieminēja. Francijai ir daudz, kas darāms caurskatāmības jomā ir vairākas, vairākas desmitgadus, un Eiropa, ESA e un Eiropa ir iesaistījušās starptautiskās nodokļu nemaksāšanas apkarošanā. Tad kā panākt šo taisnīgumu fiskālajā jomā, nodokļu jomā? Pirms vairākiem gadiem ar uh, savu kolēģi parlamentā sagatavoju ziņojumu par lielo uzņēmumu nodokļu ievākšanu. Es domāju, te ir jādefinē stabilo uzņēmumu uh, definīcija. Tātad, uh, kurā valstī uzņēmums skaitās ir bāzēts, ir jāharmonizē tas, kā tiek aprēķināti ienākumi, tā lai no tiem būtu jāmaksā nodoklis uzņēmējiem, ir jānoskaidro, kas ir šie hibrīdu produkti. Iespējams, ir jāpadara skarbāk noteikumi, stingrāk noteikumi par tādiem gadiem, kad ražošana ir vienā vietā, pārdošana citā, un vēl tas darījums vēl kaut kur citur notiek. Mums ir vajadzīga fiskālā stabilitāte Francijai. Katrā ziņā tā ir vajadzīga. Varbūt jūsu valstī situācija ir atšķirīga. Nav labi bieži mainīt noteikums. Taču šajā jomā nemainīgie noteikumi nav labi, jo iespēja ievākt nodokļus eh, ir tagad lēnāka nekā attīstās eh, ekonomika. Un tas rada eh, tādu pilnīgi nepieņemamu plaisu. Mums ir jāmaterializē nematerializētā ekonomika. Tas, eh, piemēram, ir saistīts ar to, ka Francija, tāpat kā daudz cits valsts, ir izstrādājis priekšlikums par nodokļu iekasēšanu, eh, izējot no ienākumiem. Eh, tas varbūt ir diskutējums, ir zināmi trūkumi. Varbūt es uzskatu, ka ka tas nav galīgais mērķis. Tas ir tāds īstermiņa risinājums, pirms ķeramies klāt ilgtermiņa risinājumi, kas nozīmētu par nodokļu bāzi definēšanu. Uh, digitālās ekonomikas uzņēmumi katrā ziņā ir uh, tādi kā monopoli, Viņi var izmantot savu kapitālu, lai nopirkt cits uzņēmums visā Eiropā, un mēs to nedrīkstam pieļaut tādu. Vispirms mums vajadzīgs tūlītais risinājums, ja šis tūlītais risinājums ir jau rezultatīvs, tad mums ir vajadzīgs vēl pap, papildu tāds vidustermiņa risinājums kā nodokļi uz um, ienākumiem. Runājot par lielajiem uzņēmumiem, ir arī citi tādi kā Airbnb, te ir runa par uh, to, kā aplikt ar nodokļiem uh, mājokļus. Mēs esam izstrādājuši priekšlikums Francijā par šo tēmatu. Uh, Tas attiecas uz, tādos gadiem, uz tādiem gadiem, kad kāds uh, izīrē savu uh, dzīvokli, izmantojot Airbnb vai uh, ilgstošiem ieniekiem, tad jābūt noteikumiem tādiem pašiem. Paldies, tagad tā, došu vārdu Ahmedam Lavējam, kurš ir pamata doku, uh, Panama Paper komitejas priekšsēdētājs Beļģijas parlamentā, lūdzu. Merci, uh, monsieur le, le président. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par Panamas dokumentiem un eh, komitejas darbību, ko man ir tas gods pārstāvēt eh, Beļģijas parlamentā. Pirms tam visam ķeros klāt eh, pāris vārdu par digitālajiem uzņēmumiem. Protams, ka problēma ir ievērojama Amazon un Alibaba citu uzņēmumu starpā. Šiem uzņēmumiem apgrozījums ir līdzvērtīgs Beļģijas IKP, runa ir par miljardiem dolāru. Runa ir par eh, milzīgiem uzņēmumiem. Un ja mēs nevaram Eiropas līmenī noteikt eh, atbilstošus noteikumus, nu, tad varbūt, eh, ka pēdējais salmiņš tik tiešām ir uz apgrozījumu balstīti nodokļi. Iespējams, ka uz apgrozījumu mērķa valstī, tātad tur, kur pakalpojums uh, tiek sniegts vai produkts piegādāts, pasoties uz apgrozījumu tur arī būtu uzliekami nodokļi un jādomā par fiskālo integrāciju. Varbūt tādējādi, lokalizējot situāciju, ir iespējams uh, ar nodokļiem aplikt šos uh, milzīgos starptautiskos uzņēmumus. Par Panamas dokumentiem runājot. Uh, Beļģijas parlaments ļoti ātri ir ķēries klāt šim jautājumam. Un visas politiskās partijas ir vienotas šai nostājās, vērsušies arī pie valdības. Ir skaidrs, ka arī jārisina jautājums par nodokļu paradīzēm. Ir atvērti vairāk nekā 200 dosijē par vairāk nekā 700 gadījumiem, kas ir skāruši Beļģiju Panamas dokumentu ietvaros. Un arī prokuratūrā ir uzsāktas vairāk nekā 300 lietas. Nu, vairākos gadījumos ir tā, ka ar vienu dosijē ir saistīti vairāki gadījumi. Runa ir par vairākiem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti vienā darījumā. Nu, lūk, 200-300 dosie, kas šobrīd tiek skatīti dažādos valsts dienatos. Bet, protams, ka ar to nepietiek. Ir jādomā arī par eh, izpildi, par kapacitātes veidošanu, lai varētu apkarot eh, nodokļu paradīžu parādību. Ir notikušas vairākas uzklausīšanas, vairāk nekā 90 stundu garumā, un eh, tas ir ievērojams skaitlis. Darba grupās tiek skatīti ziņojumi, secinājumi, rekomendācijas, tiek uzklausīti arī valsts attiecīgie dienesti, nodokļu iestādes, prokuratūra, policijas spēki, tāpat arī Eiropas parlaments un komisija. Tostarp arī Eiropas parlamenta Panamas dokumentu komiteja. Un tāpat arī divi Panamas ministri ir um, bijuši oficiālā vizītē Beļģijā. Viņi ir mūs apmeklējuši, atbildējuši uz mūsu jautājumiem. Tā kā šī tāda būtiska struktūra, kas uh, lielā mērā ir atbildīga par uh, finanšu nozares pārvaldi. Arī valsts bankām ir būtiska loma. Valsts Nacionālās bankas ir banku uzraugi nacionālā līmenī. Uh, Nu, un eh, ir grūti apkarot nodokļu krāpniecību, ja nav nepieciešamās sistēmas. Eh, līdz ar to arī finanšu iestādēm un bankām ir eh, nepieciešams, nepieciešama iespēja piemērot noteikumus. Ir arī kāda rekomendācija, kas neguva politisku vienprātīgu atbalstu. Nodokļu jautājumi ir viens no spriedzes pilnākajiem jautājumiem, kas parādās šādos te demokrātiskos veidojumos kā parlaments. Ir jādomā par iespēju vēst finansiālu izmeklēšanu, līdzīgi kā, piemēram, Francijā mums, atšķirībā no viņiem, nav šāds finansiālu jautājumu prokuratūras un izmeklēšanas struktūras. Nu, lūk, un ja pastāvētu politiska vienprātība, tad būtu iespējams uh, uzsākt reālu finansiālu izmeklēšanu, izveidojot atbilstošu struktūru, kas skatītu arī nodokļu krāpniecības jautājumus cits starpā. Un šeit ir runa par uh, vairāku dienestu sadarbību. Ir nepieciešams veidot konkrētus uh, noteikumus, ko šie dienesti varētu izmantot, un tā pašā laikā ir nepieciešams panākt vienprātību par to, kā būtu īstenojams Eiropas Savienības direktīvas un regulas, kas ir vērstas uz šādu te nodokļu paradīžu apkarošanu, piemēram, reģistra izveide. Un tā pašā laikā ir arī jautājumi, kur pastāv viedokļu atšķirības. Piemēram, viedokļu atšķirības attiecībā uz darbības jomas paplašināšanu. Tiek daudz runāts arī par iekšējo cenu noteikšanu. Tur nav līdz galam vienprātības, bet ir jāveido instrumenti, lai varētu efektīvi cīnīties arī pret kaitīgu nodokļu praksi. Tiek aicināts arī uh, pagarināt darbības laiku uz desmit gadiem, pašreizējos septiņu gadu laikā, tajos gadījumos, kad runa ir par darījumiem, kur ir aizdomas par eh, nodokļu paradīžu iesaisti. Nu, lūk, vairāk arī varbūt par eh, šo lietu šobrīd neko neteikšu. Ir skaidrs, ka ir rekomendācijas, kas ir vērstas valdībām, ir ceļa karte, un mums, kā parlamentāriešiem, ir jānodrošina, lai viss šīs rekomendācijas eh, tiktu atbilstoši īstenotas izpilda varas pusē. Paldies! Došu vārdu Kanefam līdz priekšēdētājam. Mums jāķeras jau pie nākamās uh, sadaļas pūkstens sešos, tā kā visiem uh, tiešām uh, būs jāizsakās īsi un baidos, ka nevarēsim uzklausīt visus, kas ir vēlējušies izteikties, bet nu lūdzu vārds līdz priekšēdētājam. Kolēģi, mūlbata mi, Franki, tie na dve minūti nepaučies, dīmami. Kolēģi, aicināšu jūs izteikties neilgāk par divām minūtēm. Sāksim ar Staiporas kungu no Grieķijas. Κάθε φορολογικό σύστημα πρέπει να διέπεται katrai um, nodokļu sistēmai ir jābūt raksturīgai ar to, ka tā ir stabilitāte, godīgums, taisnīgums, uh, uh caurskatāmība un ka tā ir vērsta uz to, lai nodrošinātu labklājību daudziem. Diemžēl uh, tā nav. Jaunās tehnoloģijas. Uh, digitālās platformas palielina izaicinājumus uh, nodokļu pārvaldībai. Jāīsteno vairākas politikas, kas saistīts ar četrām uh, asīm. Pirmkārt, ir jābūt vienotai sistēmai, uh, Eiropas PVN sistēmai, kas nodrošinātu vienāds noteikums visiem. Otrakārt, ir jāstiprina sadarbība informācijas apmaiņas jomā. Ir jāharmonizē nodokļu sistēmu ar vienoto nodokļu bāzi, kā sacījāt uzņēmumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attīstību un uh, labklājību. Treškārt ir, ir jāizveido efektīvāks ietvars, lai uh, vērstos pret uh, nodokļu paradīzēm, izmantojot sadarbības Eh, tipi, kas ļauj vērsties pret tādām problēmām, kas izmēs Panama Papers, ņemot vērā, jāņem vērā arī uh, uh, ne tikai juridisko adresi, bet reālo uzņēmumiem. Un ceturkārt, globālā līmenī jānodrošina tāda nodokļa aplikšana uh, digitālai Mm, uzņēmē darbībai, lai nodoklis izvietētu no tās vietas, kur reāli tiek ražotas preces. Un dalībvalstīm ir uh, uzmanīgāk jāizteno uh, e, kontroli, pārbaudot, kur uh, ienākumi tiek uh, pārskaitīti. Paldies! Paldies tālāk, Galīkungs, Itālija! Thank you, Chairman. I think... Paldies, priekšsarētāji. Es domāju, ka mums ir daudz problēmas, bet mēs nedrīkstam pārāk zemi novērtēt arī sasniegto progresu. Gan OECD līmenī, ECB līmenī un Eiropas Savienības līmenī. Trīs lietas. Atskaitīšanās pa valstīm. Par to tik panākt vienošanās OECD. Tas ir ļoti svarīgi. Automātiska informācijas apmaiņa. Tā ir burtiska revolūcija saistībā ar nodokļu iekasēšanu. Netiešā nodokļu aplikšana. Trešā lieta. Mēs OECD vienojāmies par principiem, ka runa ir par patēriņa valsti. Tur ir jāmaksā netiešais nodoklis. Un tas ir tieši svarīgi, jo runa ir par 20% eh, no pārdošanas apjomiem. Tas ir svarīgāk nekā no, nu, peļņas aplikšana ar nodokļiem, bet, protams, arī tur ir jāuzliek nodokļi. Itālijas parlamentā mēs esam diskutējuši daudz un esam šo to arī apstiprinājuši. Lai ko jūs arī darītu, un to Beļģijas kolēģis pirms brīža norādīja, tas ir ļoti svarīgi. Beigās jūs nonākat vienalga pie uh, nodokļa no apgrozījuma kas ir ļoti līdzīgs netiešajiem nodokļiem, un OECD līdz marta vidum nāks klajā ar priekšlikumu risinājumiem nacionālā līmenī. Un jūs redzēsiet beigās, ka praktiski vienīgais risinājums ir nodoklis no apgrozījuma, un tur ir e, vairākas problēmas, bet jūs jau to zinat. Pirmkārt, ir runa tāpat kā par netiešajiem nodokļiem, visdrīzāk e, maksāt nāksies patērētājiem, nevis lielajiem gigantiem. E, Un otrkārt, jūs nonākat pie situācijas, kā pliekat ar nodokli inovāciju. No vienas puses mēs cenšamies visās valstīs dot iniciatīvu, stimulēt digitālo inovāciju, bet no otras puses mēs apliekam to ar nodokļiem. Ļoti grūti izkļūt no šīm lamatām. Tas arī viss. Paldies! Paldies eh, par to, ka ievērojat atvēlēto laiku. Malavris kungs no Grieķijas tālāk. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Grieķijā mums ir tāds sakāmvārds. Ienaidnieks mums pazīstams un cēlonis ir zināms, un šajā gadījumā, ja jau mēs runājam par milzīgo ienākumu slēpšanu, un šie ienākumi nāk nu gan no digitālās ekonomikas, gan no citrēnas, tik pieminēta Kodak uzņēmums, deviņas valstis ir atteikušās eh, piedalī, uzstāties Eiropas parlamenta ja, eh, komitejā un tādas valsts kā Malta, Luksemburga, Īrija nesadarbojas caurskatāmības jautājumos, lai sadarbotos eh, informācijas sniegšanā. Tad būtībā šīs valstis uh, gūt labumu, uh, un ir 4,5 miljārdi ir noslēpti. Un Amazon kopā ar Alibaba ienākumiem, ienākumi ir tādi kā visas Beļģijas IKP. Tas ir kas neticams. Un te mēs nākam klajā ar ierosinājumu, kā Āfrikas valstīm būtu jādarbojas. Nesen Grieķijā mēs runājām par Novartis skandālu. Mūsu valstī tik ietekmētas. Uh, cenas ne tikai e, Grieķijā, bet Eiropas Savienībā vispār un vēl 50 valstīs pasaul, visā pasaulē. Tātad e, korupcijas skandāli tik iesaistī, iesaistīti ārsti un politiķi. Tātad tur ir ļoti plaša korupcija. Grieķijas valdība uh, Uh, parakstīja paziņojumu kopā ar citiem deviņiem ekonomikas ministriem, lai piedāvātu vismaz pagaidu risinājumu attiecībā uz uzņēmumiem, kas pārkāp noteikumus tiek aicinātas valstis harmonizēt digitālās ekonomikas ienākums. Jūs rīcībā vairs nav daudz laika, saka Walterī kungs. Jūsu uzstāšanās laiks beidzies. Man attais tika pārtraukts. Uh, Guspudin, uh, Anna Gomeša, Europeiski parlament. Tālāk Anna Gomeša, Eiropas parlaments. Pēc tam Maltas pārstāvs Batalo kungs. Pa, runājot par piekto naudas atmazgāšanas direktīvu, visi grib sagrabā, saglabāt esošu situāciju. Bet te nav runa tikai par nodokļu netaisnīgumu, par to, ka nav e, vienota tirgus, bet ir konkurence uz leju un nodokļu dempings. E, nodokļu paradīzes, kas pastāv arī Eiropas Savienības iekšienē un arī ārpusē, var vēst turpināt atmazgāt līdzekļu organizētai noziedzībai, terorismam. Komisija gaidīs divus gadus priešlikumu par PVN kas tik tiešām neļautu to, ka daļa no PVN resursiem varēs izmantot Daesh, Al-Qaida un citas organizācijas. Un nekas nenotiek, jo dalību valstis eh, vilcinās ar pasākumu īstenošanu. OECD, BEPS, tas viss ir brīnišķīgi, bet tas ne, nav saistoši, ar to nepietiek. Mums Eiropas Savienībā ir jārīkojas, un parlamentu deputātiem šeit, Eiropā un valstīs ir liela atbildība iedzīvotāju priekšā. Mēs nedrīkstam turpināt aizvērt acis un turpināt līdzinējo sistēmu. Mums ir jādara viss, kas tikai jau nosauks, to mēs labi zinām, CCCTB, CBCR, Mums ir jāseko, vai tas tiek patiešām īstenots. Jā, ir daudz skaistu lietu likumdošanā ierakstīts, bet nekas netiek īstenots. Mums ir jāļauj nodokļu administrācijām eh, saņemt pietiekams resursus, lai veiktu pārbaudas. FTT nodoklis transakcijām ir jāpieņem, arī jātiecina uz digitālo jomu, robotizāciju, un ar OECD darbu nepietiek, mums ir jāiet globālajā līmenī. Uh, Eiropas Savienības e, iekšienē mēs varam sākt. Runātāji pazūd mikrofons. Mikrofons ir izslēgts. Nākamais ir Bartolo, Bartolo kungs no Maltas. Pēc tam Francijas pārstāvs Gablē kungs. Maltā. Maltas pārstāvim vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākt ar to, ka atgādināšu mūsu valsts nostāju, kas jau vairāk kārt tik pieminēta, mūsu valsts tik saukta vārdā vairāk kārt. Vēlos norādāt, ka mūsu nodokļu sistēma ir apstiprināta Eiropas komisijā un arī OECD. Tās gan netika pieminēts šeit tad, kad tika nosaukta mūsu valsts. Mēs arī uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jāstiprina cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ir jāveic arī uzlabojumi CCCTB īstenošanā. Vēlos atgādināt par atzinumu, kuru Maltas eh, pārstāvju palātā pieņēma. Tur tik minēti vairāk pasākumi, kas pārkāp subsidaritātes principu. Tie būtu šādi. CCCTB ir izvēles risinājums valstīm, eh, eh, korporācijām, kuru apgrozījums nepārsniedz 750 miljonus gadā. Un tādējādi pastāv iespēja ka dalība valstis būs spiestas mainīt eh, savas nodokļu likmes, un tam gan mēs nepiekrītam. Nodokļu jautājumam ir jāpaliek eh, vienai no suverenējām tiesībām, kas ir katrai valstī. Tāpēc mēs uzskatām, ka CCTB mehānismu nevarēs sasniegt nospraustos mērķus, ja tiks pārkāpti subsidiaritātes principi un arī samērīguma princips. Tāpat mums arī iebildes pret um, norādīto formulu, kas tiks izmantota, jo um, Malta kā maza jurisdikcija cietīs no nodokļu aplikšanas uh, mērķa valstī. Paldies! Eblīga kungs, Francijas senāts. P pēc tam Dānijas pārstāvs Steinhan kungs. Es domāju, ka varēšu izteikties īsi. Mēs jau visi zinām, ka pastāv viedokļu atšķirības dalībvalstīs par to, kā būtu skatāmi digitālo uzņēmumu aplikšanas ar nodokļiem jautājumi. Ja runa ir, piemēram, par uh, telpārtošanu, vai varbūt, uh, ka būtu piemērojams akcijas nodoklis, kas varētu būt labvēlīgāks vidus termiņa risinājums. Mums Francijā ir nepieciešams ātrs un efektīvs risinājums. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt, kāda ir Eiropas komisijas pārdomu augļi šai ziņā. Mēs zinām, ka ir mārta beigās paredzēta nāk klajā ar tiesību akta priekšlikumu. Nu, lūk, jautājums ir, vai jau ir skaidra kaut kāda nostāja, kā šo lietu risināt? Аз ви благодаря, господин Стенков. Дания, след него господин... Paldies. Stenkolda kungs no Dānijas un pēc tam Eiropas parlamenta pārstāvis. Es ceru, ka mēs varēsim dzirdēt arī atbildi uz jautājumu, kas nu pat izskanēja. Liela daļa no tiesību aktiem, par ko mēs runājam, lielai daļai Eiropas Savienības iedzīvotāji vispār nav skaidra. Tas ir sarežģīti un nebūtu arī jāsagaida no iedzīvotājiem, ka viņi to pilnībā saprastu. Nu, lūk, bet eh, kāda lieta gan, manuprāt, ir svarīga. Ir jāveido uzticība Eiropas Savienībai. Nu, un te runa ir par melno sarakstu, kas, manuprāt, īsti nedarbojas. Es eh, atvainojos, ka izmantoju tādu diezgan prastu formulējumu. Uh, Nu, principā šis melnais saraksts sūkā. Nu, lūk. Un e, mēs nevarēsim izveidot uzticēšanos Eiropas Savienībai šādi. Mums ir nepieciešams kaut kāds signāls, e, kas e, apliecinātu to, ka ir tik tiešām vēlme noturēt šos līdzekļus mūsu valstīs un cīnīties pret šiem lielajiem uzņēmumiem, kas uh, izraisa visu šo nevienlīdzību. Ar to arī beigšu. Paltānka kungs, Eiropas parlaments un pēc tam Peričs kundze no Horvātijas. Es redzu šeit kolēģis, ko satiku Francijā un arī īrijas kolēģi Hogants. Nu, lūk, un Lamsūra kungs, līdziņotājs un arī es, mēs esam uh, daudz kur pābijuši, lai dzirdētu viedokļus par šo lietu. Nu, un cerams, ka šonadēļ komitejā mēs nāksim klajā ar uh, pozīciju un arī to pieņemsim Marta plenārs sēdē. Nostāja ir tāda, ka mums ir jāspēr solis uz priekšu, ir jāmodernizē korporatīvo nodokļu sistēmu. Pašreizējās sistēmas ir novecojušas. Un tās ir nākuši no laikiem, kad mums bija fabrikas ar skursteņiem. Uh, Nu, lūk, bet viss ir mainījies. Digitalizācija, iespēja brīvi izvēlēties reģistrācijas vietu, intelektuālā īpašuma jautājumi. Tagad uzņēmumi var izvēlēties, kur gūt peļņu, kur maksāt nodokļus. Un kā kā UNB ir daļa no šīs lietas. Valstīm būtu jābūt iespējai noteikt, kur maksājami nodokļi. Ļoti būtiski ir konsolidācija. Priekšlikums ir jāmaina, lai tajā ietvert arī digitālās ekonomikas aplikšana ar nodokļiem. Un jāsaka, ka Eiropas parlaments eh, dotu priekšroku struktūrālam risinājumam. Mēs pilnībā apzināmies to, ka ir jāspēj aplikt ar nodokļiem eh, tehnoloģiju giganti. Te pašā laikā tas būtu netiešas nodoklis, kas īstermiņā varētu būt struktūrāls. Uh, risinājums, lai gal galā to iekļautu tiešajos nodokļos un korporatīvajos nodokļos, bet tādējādi ir jāmaina darbības vietas definīcija, jo tieši to Google, piemēram, tagad izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Nu, un mēs gan nevaram arī negaidīt, kas notiek OECD. Ir interešu konflikts starp uh, ASV un Eiropas Savienību un OECD var virzīties uz priekšu tikai tad, ja Eiropas Savienība uzņemas līderu lomu. Mēs Eiropas parlamentā balstījāmies uz OECD paveikto viņu secinājums iestrādājām mūsu atzinumos, bet nu šobrīd OECD ir savu politisko gribu zaudējuši. Paldies, Pēričas kundze no Horvātijas un pēc tam Feltena kungs no Zviedrijas. Ivaņu digitālajai ekonomijai. Te posebno potrebu redefiniranja. Jā, paldies. Horvātija atbalsta Eiropas komisijas iniciatīvu attiecībā uz tiesību aktu priešlikumiem, it īpaši jau digitālās ekonomikas aplikšana ar nodek, nodokļiem. Attiecībā uz vi virtuālo ekonomiku Mēs uzskatām, ka ir jāpieņem šī, šīs normas attiecībā uz CCCTB nodokļu bāzi. Horvātija arī atbalsta iniciatīvu izskatīt iespēju paredzēt nodokli tiem ienāk, kas gūti digitālajā vidē. Ir jāpārbauda arī lielās izmaksas, ko šīs korporācijas uzrāda savās bilancēs, un tad jāpaskatās, kāda ir peļņa. Ir jānovērš tas, ka korporācijas pašas izvēlas, kurā valstī uzrādīt peļņu tad mēs varētu arī atrisināt ilgtermiņā daudzas problēmas Eiropas Savienībā. Paldies! Feltene kungs un pēc tam Rastmans no Austrijas. Paldies priekšādātāji! OECD darbs pie BEPS ir ārkārtīgi svarīgs, lai censtos nodrošinot to, ka globalizācijas negatīvajai ietekmei var predarboties. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība darbotos uh, kopsolī ar OECD un lai varētu īstenot nepieciešamos BEPS pasākumus harmonizētā veidā. Ir jauni biznesa modeļi, kas parādās uh, digitālajā ekonomikā. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu darboties paturot prātā mērķus Un, lai panāktu arī OECD iecerēto, mums nevajadzētu censties uh, radīt kaut kādus individuālus risinājumus. Mums ir jāskat sevi kā daļu no plašākas pasaules, uh, plašā ietvarā. Ir jādomā, kā risināt fundamentālas atšķirības un uh, kā vien un tie paši jēdzieni tiek dažādi saprasti dalību valstīs. Mums jāsāk ar to, ka cenšamies vienoties par definīcijām un par darbības jomu To mēs redzam arī BEPS darbībās no 8. līdz 11. Ir dažādas interpretācijas dažādās valstīs. Nu, lūk, mans jautājums ir šāds. Komisijā ir plānots strādāt pie šī jautājuma, un ja jā, tad kā? Paldies! Gospodin Rosman, Austri... Rosmana kungs no Austrijas. Jā, paldies. Tā tik tiešām ir, ka pēdējos gados cīnoties ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un no, apkarojot nodokļu krāpniecību, daudz kas ir izdarīts, bet daudz kas arī palicis neizdarīts. Piemēram, nacionālās un starptautiskās uh, tiesību normas eh, digitālās ekonomikas aplikšanā nodokļiem joprojām ir akmens laikmetā. Un man interesē, vai Eiropas komisija attiecībā uz digitālo koncernu aplikšanu nodokļiem ir nonākusi pie kaut kā konkrēta. Austrijas finanšu ministrs ierosināja izveidot eh, ekonomiku, eh, tas digitālās ekonomikas fiksētu vietu ko varētu tad aplikt ar nodokļiem. Šeit man jāpiezīmē, ka daudzi no pasākumiem ir pārāk fragmentēti. Gan attiecībā uz nodokļu nolēmumiem, gan ziņojumiem par dalību valstīm, gan attiecībā uz ceturtās naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvas īstenošanu kur tik, uh, ir runāts arī par privātiem fondiem un biedrībām. Tas, kas mums īstenībā ir nepietiekams, ir caurskatāmība, publiskošana, nekas cits nepalīdz vai arī palīdz pārāk maz. Un pēdējā lieta - melnais saraksts ar nodokļu paradīzēm, no, ko, kas tika publiskots. Nu, diemžēl man jāsaka, tas ir pilnīgi bezvērtīgs. Jo tur nav sākot ar Kipru, Maltu, līdz pat Ziemeļiem un Īrijai un ASV. Šīm lietām tur ir jābūt iekšā, jo savādāk sarakstam nav jēgas. Paldies! Kārtija kungs, Eiropas parlaments. Paldies priekšādātāji un sveic mūsu vidū visus viesus. Ir skaidrs no diskusijas. Uh, ka ir, eh, skai, ir liels atšķirības starp eh, Eiropas parlamenta pārstāvjiem un arī Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, ja runa ir par to, kur sāks vai beidzas nodokļu suverenitāte. Un es zinu, ka tās ir diskusijas, par ko vēl runāsim, jo īpaši attiecībā uz uh, eh, KKOINB un arī citiem priekšlikumiem. Es ceru, ka mēs tik tiešām panāksim kaut kādu risinājumu kopīgi. Runa ir par caurskatāmību, un Langlīna kungs savā ziņojumā arī pieskārās tam, ka Panamas dokumentu izmeklēšanas komiteja, kas tika izveidota šai parlamentā, saskārās ar veselu virkni dažādu šķēršļu, ko lielā mērā līka tieši komisija un arī padome, ja runa ir par deputātu reālu piekļuvi būtiskajiem dokumentiem, piemēram, padomas reglamenta jautājumi nereti mēs saskārāmies ar ļoti ierobežotiem dokumentiem, un te ir runa par šī parlamentu un nacionālo parlamentu uzraugošo lomu. Es ceru, ka to nākotnē varēs izmantot, lai nodrošinātu to, ka mēs kopīgi darbojamies lai panāktu to, ka arī šīs te Eiropas Savienības institūcijas būtu atbildīgas Eiropas iedzīvotāju priekšā. Pilnīgi noteikti nacionālo parlamentu pārstāvjiem ir sava loma spēlējumi, arī ja runa ir par viņu valdību nostāju padomē. Ir kopā jāstrādā, lai nodrošinātu iespējamu caurskatāmību nodokļu jomā un arī lēmumu pieņemšanas jomā. Tā, lai mēs visi varētu kolektīvi strādāt, lai nodrošinātu tādu sistēmu, kas ir taisnīga nodokļu jomā visā Eiropā. Paldies, mēs kavējamies tāpēc eh, varam tikai pavisam īsi ļaut eh, runātājiem atbildēt uz jautājumiem. Lūk, jautājums bija par jūsu priekšlikumu par eh, digitālās jomas aplikšanu ar nodokļiem. Paldies! Man ir viena minūte, lūk, tā tad teikšu četrus vārdus par digitālo jomu. Mārta beigās esam iecerējuši nākt klajā ar priekšlikumu par to, kā labāk aplikt ar nodokļu nodokļiem eh, digitālos uzņēmumus. Runa ir par eh, lokalizācijas jautājumiem Eiropas Savienībā par personas datu izmantošanu. Tas ir ilgtermiņa skatījums eh, saskaņā arī ar OECD vadlīnijām. Mēs visticamāk piedāvāsim tādu priekšlikumu, kas no sākuma būs koncentrēts uz īstermiņu. Protams, ar skatu uz ilgtermiņa diskusijām. Uh, lai varētu noteikt atbilstošu nodokļu bāzi. Nu, jāsaka, ka mūsu sarakstam, melniem sarakstam, kurš tika visādi apsaukāts, nu, te es gribētu iebilst. Es domāju, ka tik slikti nav. Dalībvalstis nav panākuši nekādu progresu, bet no mūsu puses eh, mēs esam izmantojuši eh, līdzekļus, lai cīnītos pret jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Protams, ka mums ir vajadzīgs vairāk caurskatāmības. Uh, ir nepieciešami publiski valstu ziņojumi, ko pieņemtu līdz likumdevēji, nu, tā pašā laikā trešo valstu saistības, tātad, ko valstis dara, lai tiktu sītrots no šāda te melnā saraksta. Tas būtu arī atbilstošs spiediens, lai palīdzētu īstenot reformas. Es, protams, esmu gatavs uzturēt m, diskusijas ar visiem, kas to vēlas. Akses ir instruments, eh, lai nodrošinātu nodokļu suverenitāti. Mērķis ir pārnest lēmumu pieņemšanu par nodokļu nomaksas vietu no uzņēmumiem uz nodokļus iekasējušām iestādēm, kas ir ārkārtīgi būtiski vienotajā tirgū. Paldies! Mums tiešām ir jāķers pie nākamā jautājuma, Werner. Nu labi, tev 30 sekundes īsu komentāru. Tas būs grūti. Caurskatāmība ir vissvarīgākais. Ne tikai caurskatāmība starp iestādēm, bet arī atsevišķos gadījumos patieso labumu guvēju atklāšanu, paskastīšu firmu īpašnieka atklāšanu. Otrakārt, pie, piemēri par to, ko mēs netikām runāt ehm, zelta vīzes, e, kuģu īpašnieki, e, naudas izcelsmes avotu un neatklāšanā. Daudzās valstīs ir nepieciešama uzlabojuma, to mēs takse 3 nākamajā izmeklēšanas komitejā rūpīgi izmeklēsim un aicinu jūs sadarboties. Paldies! Thank you very much. Now we have... Liels paldies! Nu, tagad tiešām jūs varat izteikt tikai vienu pavisam īsu komentāru, jo mums ir citi viesi, mums jāpāriet pie nākošās, nākošā saruna paneļa, mēs nevaram vēl kavēt laiku. Labi, liels paldies, es atvainojos visiem mūsu runātājiem. Tātad esam saņēmuši labu zīmi par to, ka šis temats mums visiem ir alāls, izšķirīgs, mums visiem ir jāpieno savus spēki un gaidīsim komisijas priekšlikumu un lūdzu izlasiet Eiropas parlamenta ziņojumu par kopējo korporatīvo nodokļu bāzi. Tagad pāriem pie otrās sadaras, arī tā ļoti svarīga. Banku savienība līdzsvaru panākšana starp eh, riska samazināšanu un eh, riska sad vienādu vienlīdzīgu sadalījumu. Mums ir uh, ievērojams ciemiņš šeit aicināts. Pirmais runātājs vēl ir ceļā un varu jums tikmēr pastāstīt, ka mēs strādājam pie banku pakotnes saistībā ar risku samazināšanu. Sibēr, Sibēr arī. Es domāju, mēs varēsim noslēgt mūsu darbu saulaicīgi, proti, lai sāktu trialogu pirms vasaras brīvdienām un līdz gada beigām pabeigt šo likumdošanas failu. Tātad tiks noslēgts arī riska samazināšanas elements, arī ceram, ka tiks pabeigta eh, MPL pakotne no komisijas puses un Eiropas centrālā banka to izlasīja. Arī mums šeit ir uh, referents par EGIS failu, un es ceru, ka mēs darbosimies uh, saskaņoti sadarbības apspriedis mēs ir tagad, un uh, ģenerāla, FIZMA ģenerāla direktora, direkt, ģenerāla direktorā direktors arī klāt. Viņš ir mūsu pirmais runātājs. Lūdzu, Olivie, vārds jums. Paldies! Saka Gersen kungs. Dāmas un kungi, kopš 2010. gada finanšu regulēšanas un finanšu super eh, uzraudzības eh, vēsture Eiropas Savienībā ir eh, bijusi ļoti rāžana. Pār par 50 likumdošanas projektu ir sagatavota komisijām un parlamentā. Ja mēs padomājam par banku nozaru vien, tad mēs esam palielinājuši kopējā kapitāla īpatsvaru bankās, mēs esam ievērojami samazinājuši um, Uh, ietekmēšanas, banku ietekmēšanas iespēju. Mēs esam ieviesuši daudz visādu citu jauninājumu. Eiropas parlaments pieņēma CRD 4 pakots ietvaros. Mēs arī esam izveidojuši ietveru banku atvesļošanas programmas ietvaros ar uh, iepriekš finansētu finansējumu uh, fondu. Uh, un ar īpašām prasībām, lai piekļūtu šim finansējumam. Eirozona ir pavērta visām dalībvalstīm, esam izveidojuši banku savienību, kas balstās četriem pīlāriem. Kopīgais uzraudzības mehānisms, tas ir stājies spēkā kopš 2014. gada novembri, kopīgās, kopīgais atvesļošanas e, mehānisms, kas stājies spēkā gadu vēlāk, kopējā depozāta garantijas schēma, kas pat labam tiek izskatīta šeit parlamentā un padomē un vienotais prēmas mehānisms. Valsts brems eh, mehānismu, par valsts me, brems mehānismu ministrs vienojās 2014. gadā un tika pieņems lēmums to īstenot pēc astoņu gadu pārējais periodu. Runājot par risku sadalījumu, pat labam ir eh, vēl spēkā vienotais eh, atvēršanošanās eh, starp valstu fonds. Visi šie pasākumi ir snieguši savu ieguldījumu, lai ievērojami uzlabotu Eiropas banku un likviditātes um, situāciju. Tiek nodrošināta labāk banku sektora uzraudzība un ievērojama ir uzlabojusies eh, banku maksātspēja. Tas nenozīmē, ka riski ir samazināti pilnīgi un absolūti. 2016. gada jūnija padomes eh, ceļa kārta ar vienu ir spēkā, vismaz tā uzskata komisija. Tā ir paredzējusi, ka uh, eh, riska sadalījums būs saistīts ar risku samazinājumu. Komisija ir sagatavojusi 2016. gada, gada beigās nozīmīgu Rīgas samazinājumu pakotni, pateicoties uh, parlamentu centieniem un tālāk eh, vēlākam prezidentūram. Mēs tiešām ceram, ka varēsim sākt trialogu šajā pavasarī. Un tā mērķis būs noslēgt šīs sarunas līdz jūnijam, nu vēlākais līdz šī gada beigām. Vai mēs esam novērsuši risku banku sistēmā? Nē, nebūt ne. Taču ne jau tas ir mūsu mērķis. Banka, banka darbība ir saistība ar riskiem. Citādi tās vairs nav bankas. Tas ir kaut kas cits. Tas, kas mums bija jādara un ko mēs panācām, mēs stiprinājām banku nozars izturību, mēs nodrošinājām sev labāku risku pārvaldības sistēmu Eiropas Savienotībā. Pamatoties uz to, Komisija uzskata, ka risku samazināšana, labāki riska pārvaldības instrumenti mums ļauj tālāk ķerties klāt risku sadalījumam un izmantojot risku sadalījuma mehānismus, lai tālāk samazinātu riskus, un tas būs ieguvums visām iesaistītiem pusēm. Vēlos piebilst, ka pat laban mēs ne tikai izpildām 2016. gada ceļu karti, mēs pat esam devušies tālāk par to attiecībā uz riska samazināšanas pasākumiem, kas bija paredzēts ceļa kartē. Var sacīt, kā jau priekšsēdētājs Gotērī kungs sacīja, mēs pavisam drīz sagatavosim pakotni par sliktajiem aizņēmumiem. Tāda nebija paredzēta ceļa kartē, Mūsu skatījumā tā būs ļoti uh, efektīva tālāku risku samazināšanas kontekstā. Jā, ir jāpanāk vēl progress attiecībā uz risku sadalījumu, tas ir paredzēts ceļu kartē, un runājot par ēdis. Oktobra Bankas Savienības komunikācijā tika iezīmēts kompromiss Es varu tikai aicināt šo parlamentu spēlēt savu lomu, lai sagatavotu šo ziņojumu un pēc iespējas drīzāk iesaistītu to sarunās ar padomu. Vēlos pieminēt komisijas priekšlikumu manā skatījumā tas atbilst tām idejām, kas tika izstrādāts jūsu ziņojumā. Es augstu vērtēju jūsu referente darbu. Vēlos to paslavēt. Tas arī atbilst vispārējai domgaitai Eiropas parlamentā. Taču uh, Edis pirmai, uh, pirmai posmai jābeidz ar li atbalstu likviditātei. Un tas nebūs saistīts ne ar kādu riska sadalību. Mūsu skatījumā tas ir viens no lieliem plusiem šim risinājumam. Un jāņem vērā, ka mēs jau esam pārspējuši ceļakārtas prasības, pārsnieguši tas, jo eh, tad sanāk, ka eh, procesa beigās būs mazāks izsadalījums, bet daudz lielāks riska samazinājums. Tātad noslēgumā vēlos sacīt, ka mums ir arī jāvirzās tālāk ieviešot uh, valsts uh, bremžu mehānismu. Neviens par to nešaubās. Eiropas Savienībā ir jāparāda šāds bremzes. Ministrs par to vienojās vēl 2013. gadā. Un jo drīzāk tas tiks īstenots, jo drīzāk Eiropas Savienība varēs piedalīties Eiropas uh, valūtas monetārās savienības stabilizēšanai. Tāpēc ir svarīgi tagad noslēgt, pabeigt Eiropas eh, Banku Savienību šīs komisijas mandāti ietvaros, un mēs uzskatām, ka ir iespēja to panākt tagad, eh, sekojot eh, priekšstādātāju taska ceļkartei. Paldies, liels paldies! Tagad došu vārdu Norbertam Brakmanam, Vācijas Bundestāga deputātam. Paldies, kolēģi! Mēs vēlamies banku sektoru izveidot noturību pret maksātnespējas gadījumiem, lai arī novērstu uzticēšanos trūkumu banku sistēmai. Kopīga depozītu apdrošināšana varētu stiprināt šo uzticēšanos, tāpēc Vācija iestājas par šo apdrošināšana Eiropas līmenī, bet kā līdzīgos gadījumos arī šeit ir jānodrošina, ka pirmkārt apdrošināšana nesedz agrāk radī, radušos zaudējumus, piemēram, sliktos kredītus, kas ir banka bilancēs. Un otrkārt, lai neradītu mudinājumus izturēties vieglprātīgi nākotnē. Vairāk kā 760 miljārdi eiro saskaņā ar ECB datiem ir banku bilancēs sliktie kredīti. Tas ir ievērojami par daudz, tāpēc mums ir jānosaka priekšnosacījumi Eiropas depozītu apdrošināšanas schēmai mazināt šo slikto kredītu apmēru. Tas būtu pirmais solis ceļā uz kopīgu apdrošināšanu depozītiem, Un tad mums e, nebūs iespējams spērt otro un trešo soli šai virzienā, ja pašreizējā situācija netiks uzlabota un samazināt šie sliktie kredīti. Manuprāt, nevar attiecībā uz banku restruktūrizēšanas fondu un šo depozīta apdrošināšanas schēmu uh, Eh, notikt nekāda progresa, ja mēs eh, ievērojami nesamazināsim šo slikto kredītu apmēru. Cik liels darbs mums vēl ir priekšā? parāda par vadlīniju eh, izstrādes apspriešanas procesu. Es neiedzināšu šeit jautājumā, vai ECB nav pārkāpusi savus pilnvars. Vadlīnijas būs jāgaida līdz šī gada martam, bet vēlos brīdināt, ka nevajadzētu vadlīnijas eh, vainot. Mums ir nepieciešami saistoši standarti, vienoti standarti, un mums ir arī nepieciešams skaidri zināt, kā rīkoties šādās situācijās. Tikai tad, ja mums būs eh, tādi vienoti principi, pēc kuriem vērtēt visā Eiropā, tad mums būs arī daudz skaidrāk priekšstats par situāciju. Svarīgākais šeit ir nepieciešams runāt arī par valsts parādiem banku bilancēs. Tas ļauj pa sētas durvīm, ja tā var izteikties, atkal nonākt riskantā situācijā. To mums pierādīja valsts parādu krīze. Es vēlētos, lai tiktu ierobežot, cik lieli banku, cik liela valsts parādi var atrasties banku bilancēs. Tomēr komisijas ieteikumi nav aizvietojums regulējumam. Kredīti valstīm nebūtu jāskata savādāk kā eh, kredīti privātpersonām vai firmām. Arī šeit ir jābalstās uz riska izvērtējumu un prasībām turēt savu kapitālu. Es arī zinu, ka daudzām valstīm tas radītu problēmas, ja šādi ieteikumi tika ieņemti. Tomēr mēs būvējam ar Banku Savienību kopīgu jumtu Eiropas banku sektoram kopumā. Mums nevajadzētu apzināti iestrādāt sistēmā kļūdas, cerot, ka tas viss darbosies savādāk. Tā tad nebūtu pirmā reize, kad iebrūk vesela ēka, tāpēc, ka pamati ir izveidoti nepareizi. Paldies! Thank you, uh, Mr. Vincent de Blé, uh, Chair of the Committee of Finance. Paldies um, Francijas senātam. Paldies, uh, kolēģi, Bārts Vincējiem Blē kungam. Un paldies par visiem komentāriem, paldies par iespēju šodien uh, piedalīties šajā viedokļu apmaiņā. Eiropas parlamentā. Pagājušajā nedēļā Francijas senātā mēs uzņēmām eh, Eiropas parlamentā attiecīgās eh, komitejas pārstāvju delegāciju. Un tā bija lieliski iespēja bagātināt mūsu diskusiju Runājot par banku savienību un par eh, risku mazināšanu un sadali, arī nacionālajās banku sistēmās mēs šobrīd domājam par attiecīgo noteikumu izveidi, lai riskus mazinātu un pārvaldītu. Un eh, Francijas senātam šis ir jautājums, kas tiek skatīts jau kopš 2012. gada. Eirozonas valstis eh, tolaik domājam par vienotu uzraudzības mehānismu izveidi. Francijas senāts eh, arī ir paudis atbalstu šādam risinājumam. Ir arī vairākas re rekomendācijas un iespējamie virzieni, kā varētu uzlabot kopējo situāciju. Francijas senāts ir uzstājusi uz trim punktiem. Pirmkārt, eh, vajadzētu uzlabot uzraudzību, tas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski. Otrakārt, harmonizēt eh, nacionālās, eh, nacionālo pasākumu kopumus ir jāizveido vienots uh, sanācijas mehānisms. Uh, ir jābūt arī iespējai īstenot Nacionālo parlamentu demokrātiskās tiesības eh, kā uzraugiem. Un saskaņā arī ar Eiropas Savienības attiecīgo līgumu bankiem mums ir visas tiesības īstenot šādu funkciju. Runājot par Banku Savienības otro pīlāru un jo īpaši jau Un Francijas fondu 2015. gadā Francijas senāts nāca klajā ar noteikumiem, kas skar noregulējumu fonda izveidi. Tika noteikti arī nosacījumi attiecībā uz noregulējumu izmantošanu. Runa ir par nacionālajiem darbības principiem un resursu mobilizēšanu fondu vajadzībām. Runa ir par Francijas uh, pienesumu šajā te kopējā noregulējuma fondā. Banku tirgus vēl ar vienu lielā mērā ir nacionāla rakstura. Un uh, arī līdzekļi līdz ar to lielā mērā nāk no Francijas ekonomikas. Francijas senāts ir atbalstījis šo te stabilitātes mehānismu eirozonā un atbalstījis arī uh, nodokļu jomas piesardzību jau vairākus gadus tiek noturētas diskusijas par uh, monetārās savienības izveidi. Un 2016. gada martā mēs arī esam uzklausījuši Elki Konikas kundzi. Viņa ir uh, bundu vadītāja. Un šai laikā man kolēģi norādīja, ka noregulējuma fonda jomā ir panākta, ir panākts progress, ir iespējas labāk uh, kompensēt zaudējumus, un tieši tāpēc arī senāts ir norādījis, ka 2008. gada finanšu krīze ir uh, ļāvusi arī mācīties no iepriekšējām kļūdām. Šai jomai Eiropā ir raksturīgs nepieciešamība domāt par likteņu likviditātes eh, nodrošināšanu un par nacionālajām garantijām, kas ir obligātas eh, līdz ar 2014. Eh, gada maija beigās pieņemto direktīvu. Trešais pīlārs - depozītu garantijas, kas ir progresīvi pieauguši saskaņā ar Eiropas komisijas priekšlikumu, un arī senāts ir atzinīgi novērtējis uh, šo te komisijas priekšlikumu par uh, rezervju un garantiju veidošanu. 7 miljardi eiro Francijas bankām, kas palīdz nodrošināt to lielāku segumu. Ja depozītu garantijas palīdz uh, stiprināt banku savienību, banku situācija arī iedzīvotāju acīs, un tas uzlabo arī uzņēmumu likviditātes situāciju. 2016. gada senāta atzinumā mūsu domas saskana arī ar uh, Eiropas komisijas teikto par uh, nepieciešamību spēt uh, kompensēt zaudējumus. Eiropas uh, Savienības Banku Savienībā ir nepieciešama situācijas uzlabošana un vēl ar vienu ir jādomā par risku samazināšanu kā viena no prioritātēm, un to ir iespējams īstenot paralēli veidojot nepieciešamo garantiju schēmu. Paldies! Thank you. Now, uh... Paldies! Gurjērī Itālijas senāta pārstāvis. Paldies priekšādātāji. Domāju, ka ir svarīgi sākumā jau norādīt, ka Banku Savienības pabeigšana ir pam... būtisks solis, lai risinātu pašreizējo finansiālo sadrumstalotību Eirozonā un lai mazinātu dažādu šoku risku Eiropas Savienībā. Tas mums ir jāpanāk. Banku savienības pabeigšana nodrošinātu arī privātā kapitāla lielāku lomu šādu te finansiālu satricinājumu gadījumā. Nu, un arī balsoties no iepriekšējiem komentāriem, es domāju, ka mēs visi jau varam piekrist, ka vienīgais dzīvotspējīgais risinājums būtu kaut kāds kompromiss, samērojot šīs divas vajadzības. No vienas puses nepieciešamība mazināt riskus, uh, banku bilancēs un no otras puses veicinātu risku dalīšanu. Ir skaidrs, ka riski nereti izriet no uzkrātiem sliktajiem aizdevumiem un arī no banku atkarības no nacionālās suverenitātes jautājumiem. Attiecībā uz sliktajiem kredītiem ir jāsaprot, ka jau tagad tiek veikti ievērojami centieni. Piemēram, Itālijas gadījumā Un Debaski piesardzīgā kapitalizācija un divu Venecijas banku likvidēšanas rezultātā ir par aptuveni vienu ceturto daļu samazināts slikto kredītu apjoms tekošajā gadā. Nu, iespējams, ka tās ir sekas stingrākai politikai, kas jau ir iedibināta izmantojot šo te vienoto uzraudzības mehānismu. No otras puses, Ekonomiskā izaugsme visticamāk arī veicinās šo te slikto kredītu sarukšanu, jo uzņēmumi varētu arī tikt laukā no grūtībām, ar ko tie ir saskārušies. Ja runājam par banku portfolio, ir nepieciešams turpmākas darbības. Ir jāizteno piesardzības politika, bet šajā gadījumā ir ļoti svarīgi nodrošināt pakāpenisku spēkā stašā, stāšanos un ir ļoti uzmanīgi jākalibrē šie pasākumi, lai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi suverēnu portfolio diversifikācijai par labu nāktu Eiropas eh, drošu aktīvu izveide. Uh, tā lai arī bankas eh, varētu izmantot šādu risinājumu diversifikācijas vajadzībām. Ja kādu tieši riski būtu jāizslēdz, ja tie varētu kaitēt suverēnajiem tirgiem. Un ja gal, galā tas radītu tikai lielāku nestabilitāti. Uh, lielāka risku dalīšana. Es domāju, ka e, šeit varētu runāt par Eiropas e, depozītu apdrošināšanas schēmu. Un es domāju, ka Eiropas komisijas priekšlikums būtu jāsaglabā un jāskata, tas varētu būt apmierinošs kompromiss, lai nodrošinātu labāku risku sadali un valsts atbalstu nepieciešamības gadījumā. Uh, Te pašā laikā atsakoties no pagātnes zaudējumu dalīšanas. Jānodrošina likviditātes kredītlīnijas nacionālajās schēmās, izvairoties no tā, ka tādējā tiek noplicināti līdzekļi. Mm, Pat eh, daļais savstarpējīgums varētu palīdzēt nodrošināt uh, situācijas uzlabošanos likviditātes jomā, bet nu, mēs nevaram apstāties tikai pie likviditātes. Es domāju, ka šai ziņā komisijas pieeja varētu būt gana tālējoša, risinot dažādas problēmas. Stabilas banku savienības pamatā ir jābūt stabilai politikai un lietpratīgiem pasākumiem varētu domāt par to, ka ir nepieciešami attiecīgi budžetu ierobežojumi attiecībā uz uh, politiku. Tādējādi mēs varētu atjaunot uzticamību uh, banku nozarei, bet mums ir jāizvairās no kaut kādiem automātiskiem vai pusautomātiskiem risinājumiem attiecībā uz parādu pārstruktūrēšanu, jo es domāju, ka šādi risinājumi varētu tikai vairot finansiālo nestabilitāti. Nu, lūk, es gribētu rezumēt un norādīt, ka, manuprāt, kompromisa uh, elementi ir pieejami. Klupšanas akmens ir politiskās gribas trūkums. Nu, lūk, es ceru un ticu, ka varēsim panākt kompromisu, lai varētu pabeigt banku savienību, kas būtu pieņemama visām ieinteresētajām pusēm un nāktu par labu ne tikai eirozonas stabilitātei, bet arī visiem mūsu iedzīvotājiem. Paldies! Very much, uh, Mr. Kučē. Liels paldies, Kučē kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Galtierikums. Jūs eh, runāja tā, ka manā rīcībā vairs ir tikai viena minūte. Es domāju, risks sadalījums un risks samazināšana ir ļoti būtisks temats. Es uzskatu, ka ir tikai pašsaprotami vairāk pievērst uzmanības riska sadalījumam. Taču abi temati ir saistīti un vienādi būtiski mūsu banku sistēmas stabilitātei un Eiropas saimnības sociāla ekonomiskai attīstībai. Bulgārija un Eiropas saimnības Bulgārijas prezidentūra izvirza sev par mērķi panākt pieņemamu kompromisu attiecībā šiem abiem tematiem. Mēs turpināsim strādāt pie Eiropas komisijas priekšlikuma lai tiktu izveidot EDIS, kas paveiks Banku Savienību. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies, turpina Gualterīkums! Tagad būs vārds kolēģiem. Pirmā ir Marija Luisa Advikerke. Jūs rīcībā divas minūtes no Portugāles. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Es saprotu, ka mums rīcībā ļoti maz laika. Es strādāju Ekina grupā starp 2011 un 2015 gadu. Un jā, bija tāds brīdis, kad mēs virzījāmies uz priekšu ļoti ātri. Tika panā izveidoti pasākumi, lai apkarot krīzi, un daudz, kas uh, kopš tā laika tagad ir spēkā. Es saprotu, ka mums ir vispirms jāsamazina risks. Un riska samazināšanai jāiet līdzīgs riska sadalījumam. Un man uztrauc, ka ir runa par pozitīvo riska samazinājumu krīzi uh, sistēmu. Mums jā, jāzina, kāda krīze ir iespējama, lai mēs sagatavotos tai. Par, diemžēl mēs esam pārāk tālu no Banku savienības. Mums jāvirzās uz priekšu tālāk. Tas uzlabos finanšu sektora uzticamību un stabilitāti. Ilgu laiku mēs redzējām, ka eh, aizdevuma likmes bija ļoti zemas. Un līdz ar lielāku regulēšanu un ierobežumiem banka saskars ar nopietnu ieņēmumu krīzi. Uh, tas var mums neļaut risināt citas problēmas, un tas arī mazina kredīta pieejamību uzņēmumiem, kas ļautu izveidot jaunas uh, investīcijas un izaugsmu darba vietas. Varbūt tagad ir pienācis laiks mazliet citādi paraugāt, paraudzīties uz banku regulēšanu. Mums rūpīgi aizvērtē rezultātu un seks, lai mēs nemazinātu kredītu, kas būtu pieejams reālai ekonomikai. Paldies! Thank you! Uh... Paldies! Timo Haranga kungs no Somijas lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Kā jau tika piedzīvots padomē un varbūt arī parlamentā, daudzi nepiekrīt tam, cik tad īsti mēs esam tuvu Banku Savienībai. Mēs varam runāt par riska, riska samazināšanas un riska sadalījuma definīciju, vēl ilgu laiku par to varam spriest, taču šo reformu nedrīkst atlikt uz vēlāku laiku, un tas tāpat attiec uz tikpat svarīgo kapitālu savienību, kas ir tikpat uh, svarīga banku savienība. Man ir jautājums, kāpēc mēs nevarētu izmantot citu veidu pieeju? Kāpēc neizvaidotu spējīgo vai labvēlīgi noskaņoto koalīciju, kas attiektos uz tiem, kas piekristu tam, ka risku sadalīšana ir laba doma, tie tad varētu riskus dalīt, un tie, kas uzskata, ka tas nav tā vērts, um, tad viņi varētu pavērot, uh, kā sokas ar šo projektu un pievienoties tam vēlāk, vai arī viņi varētu cits citam uzticēties. Uh, neapšaubot uh, valstu parādus un bankrupas pašas varētu veidot savas apvienības. Un tad tā būtu, tas būtu stimuls citiem piebiedroties vēlāk. Saprotu, ka tas ir provokatīvs jautājums, taču es vēlētos saņemt nopietnu atbildi. Thank you. Uh... Paldies. Ernest Lange, lūdzu. Ester. Ester Lange, es atvainojos, saka priekšstādātājs. Nu, es biju pārsteigta, saka Lange kundze. Bet paldies priekšsēdētē. Es domāju, ka tas, ko dzirdējām mm, no galvenajiem runātājiem, un arī tas, kas izskanēja šeit zālē, liecina par to, šis, cik šis temats ir jutīgs. Es esmu referents šo jautājumu uz augstu vērtējumu komunikāciju, ko saņēmām no Eiropas komisijas. Tā iestājās par pakāpeniskāku pieeju nekā paredzēts sākotnē priekšlikumā. Uh, palielinot, palielinot priekšnoteikumus eh, pārējai no vienu posmu uz otru. Un es saprotu, ja komp uz, uz kompromisu ir cerība, tad tas būtu kaut kā saistīts eh, ar trim aspektiem. Viens ir saistīts ar laiku, otrs ir saistīts ar priekšlikuma saturu, tātad cik ambiciozi vēlties būt, tālāk likviditāte vai arī kas vairāk par to, kurā brīdī, un tas ir trešais punkts šai um, trīsstūrī tādu un kāda būtu noteikumi. Tātad laiks, saturs un noteikumi, priekšnoteikumi. Ja jūs tagad gribat būt ambiciozi attiecībā uz saturu, tātad pāriet uz motorizēto sistēmu, tad debats uh, līdzdalībnieku uzskatīs, ka riska samazinājumam priekšnoteikumi par to būs jāpalielinās, ja jūs vēlaties uh, ātrāk ķerties tam klāt, tad jāsāk ar likviditāti un tad jāpāriet pie nākošā posma un jāraukās, vai noteikumi, kas ir izvirzīti, tiek izpildīti. Tā tad, atrodoties šajā trīstūrī, vēl grūtāk ir tas, ka pat laban, kā mēs sakām, nīram, mēs salīdzinām ābolus ar bumbieriem, jo ir dažādas nacionālas sistēmas, uh, un ir arī atšķirības starp dalībvalstīm. Mēs pie tā strādājam, taču konverģence norisinās ļoti, ļoti lēni. Un, ja dzird, ka Francijas uh, runātājs saka, ka Francijas banku sistēmā tas ir maksājām vēl 7 miljārdus, tad, nu jā, tāpēc, ka jums ir nacionāls izņēmums, ka jums ļauj e, noteikt depozītu apjomu 0,5% un kamēr citiem ir 1,8%. Tā tad izējas punkts mums ir ļoti atšķirīgs. Es esmu priecīga par to, ka visi četri galvenie runātāji runāja gan par sliktajiem aizdevumiem, gan par par uh, pakļautību riskam. Tie ir uh, eh, pamat priekšnoteikumi kondicionalitātei, pie kuriem mums jāstrādā, ja mēs vēlamies neatbalstīt tikai likviditāti vien. Vēl viens komentārs vēl par tālāk sarežģītību ir tā, ka tikai dažas eh, bankas ir Eiropas pārvaldībā un citas vēl ir Eiropas ietverā un tomēr nacionālajā pāraudzība, nacionālas pāraudzības ziņā. Uh, Es nevēlos demotivēt cilvēku, laupīt viņa motivāciju, taču vēlos norādīt uz, uz to, cik sarežģīti. Es domāju, ka kaut kur šajā tristurī jūs kompromisu tomēr radīsiet. radīsiet. Paldies. Jā, Ester, paldies. Tikai viens runātājs teica uh, par to priekšnoteikumu, par kur jūs izteicāties. Es saprotu, ka šī lieta nekad nenotiks. Uh, Ja kāds kaut ko saka vienu, par ko visi zina, ka nekas neizpildīsies šai sakarā, nu tad kāda ir tam vērtības, nezinu. Kristus Aikuras, ETP lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Eiropas banku sistēma par spīti sistemātiskajām intervencēm no valdību institūciju un no pārvaldības iestāžu puses ar viens saskars ar lieliem izaicinājumiem. Cikls starp bankām. Uh, Uh, dalību valstīm augstu, augstiem parādiem vēl ar vienu ir pamats nesargātībai. Banku savienības pabeigšana, kuras uh, pirmie divi pilāri tiki pabeigti 2016. gadā Grieķijas prezidentūras laikā, ir liels sasniegums. Un tā mērķis ir panākt vienādi gan risku samazināšanu, gan sadalīšanu paredzēts konkrētas, konkrēts politikas, uh, prudenciālā pāraudzība ar min, kapitāla, minimālās kapitāla prasības un atbildības sadalījums uzlabo banku riska pārvaldības tehniski, kā jau sacījāt. Izstrādājot saskaņo stratēģiju ne tikai, lai samazinātu risku, bet arī, lai izvairītos no MPM un LP, uh, uh, uzkrāšanās. Izveidojot atbilstošu elastīgu fiskālās drošības uh, tīklu, kas atbalstītu atbilstošu fondu, sniegtu garantijas, ko pat laba nodrošina ESM un pat pēc tam MF. Pieņemot un uh, izmantojot schēma, kas paredzēta ceļa kartē, tas būtu labs risinājums. Pēc tam jāparāds uh, mehānisms bez tālākiem priekšnoteikumiem, lai pāriet no reapdrošināšanas uz kopīgu apdrošināšanu. Paldies! Ilea, Rumēnija. Paldies tālāk, Vasilija Ilēja, Rumānija. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Rumānija atzīst um, pasākums, kas paredzētu banku savienības noslēgšanai. Rumānija adoptēt. Tas ir jādara Eiropas līmenī. Tieši tādēļ arī Rumānija ir pieņēmusi vairākus likumus un pievērsos īpašu uzmanību šiem jautājumiem, lai nodrošinātu līdzsvaru interesēm Eiropas līmenī starp izcelsmes valstīm un gala valstīm. Galu galā mums e, galvenais mērķis ir finanšu stabilitāte. Banku savienībai ir jābūt izveidotai tādā veidā, lai visa sistēma balstītos uz stabilitātes principu ne tikai Eirozonas ietvaros, bet Eiropas Savienībā kopumā. Rumānija uzskata, ka ka ir nepieciešams priekšnosacījums - taisnīgas konkurences saglabāšana starp tām valstīm, kuras piedalās, un tām valstīm, kuras vēl nav Eirozonā. Lai nebūtu diskriminācijas un lai tiktu ievērotas valstu leģitīmās intereses. Banku uzraudzības mehānisms ir jāpārskata. Naudas depozīti ir jāaizsargā, un ja iestājas kāds no riskiem, tad publiskie līdzekļi būtu minimāli jāizmanto finanšu iestāžu atbalstam. Ir nepieciešama hierarhija attiecībā uz debitoriem. Runājot par sadalījumu starp izcelsmes valstīm un galamērķu valstīm, ir jābalstās uz prudenciālu pieeju. Paldies! Paldies! Bernts Luke, EKR grupa Eiropas parlaments. Paldies priekšsēdētāji! Brokmana kungs savā uzrunā pamatoti norādīja, ka neviens jumts nebūs pietiekami labs, ja pamata nebūs ielikti pareizi. Un uzskatu, ka mēs Edis gadījumā nerunājam par, parasti, par labiem pamatiem, ja mēs runājam tikai par risku mazināšanu un ka tas palīdzēs visu atrisināt. Bet šajās diskusijās pilnīgi pazūd tas, ka ar Edis sistēmu varētu iestāties jauni riski ka šī depozīta apdrošināšanas schēma var radīt riskus. Kaut vai caur to, ka likviditāte, kredīti vai kaut kas cits krīzes gadījumā var bēgt, tā sakot, uz citām valstīm, aizplūst. Līdz ar to konkrētajā valstī situācijā, eh, situācija ir daudz riskantāka. Mums ir situācija ar, uh, starp, ar uh, pīlāriem, kas ir savstarpēji savienoti. Līdz ar to notiek arī riska nodošana no vienas valsts uz citu, un šī problēma netiek pat apspriesta tāpat ir izslēgta no Eiropas komisijas sagatavotā ietekmes novērtējuma, kur tiek radīts iespējas tikai par to, ka tiek risināti e, esošie riski, bet netiek apskatīts jautājums, ka pati sistēma varētu izveidot riskus saistībā ar nekontrolējumiem riskiem, kas rastos banku sistēmā kas līdz tam tika uzskatīti par drošu. Mēs zinām, ka banku krīze nav mērama tikai uh, e, finansiālā apmērā, bet lielā mērā ir uzticēšanās krīze. Tātad, lai izvairītos no e, banku krīzes kā tādas, e, cilvēkiem ir jāuzticas banku sektoram. Cerēt, tas kļūst par tādu um, pravietojumu, kurš pats sevi piepilda. Un par to ir nepieciešams diskutēt. Paldies par jūsu iecietību, priekšsēdētāji kungs. Paldies. Gerasimus Balūras, Grieķija. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδrē. Paldies, priekšsēdētāji. Banku savienība, kā zināms, ir viens no svarīgākajiem politiskiem mērķiem Eiropas Savienībā. Tur ir trīs pīlāri. Pirmais ir kopīga banku uzraudzība, otrais ir kopīga tra, uh, banku atveseļošanas uh, sistēma un tad tālāk depozīta nodrošinājuma sistēma. Pirmais divos pilāros kaut ko esam sasnieguši, citos lielāks progress panāca, citos mazāk. Ir arī izveidotas dažas institūcijas šiem mērķiem, taču runājot par Eiropas, eh, ba, o, par uzticēšanos Eiropas bankas sistēmai, tad ir lai to panāktu, ir jāpanāk arī depozīta garantijas sistēma. Nevar iztikt ar diviem pilāriem, vien trešais vajadzīgs. Taču ir vesela virkne valstu, Nīderlanda, Vācija un citas, kas uzskata, ka te vēl ir jāpakavējas, nevar toties tālāk. Taču komisija tā vietā, lai stiprinātu savu sākotnējo projektu, pārādz vispirms mazināt eh, riskus un pēc tam ķerties klāt garantijai. Grieķijas nostāja tāda, ka īstena banku savienība nav iespējama, tā ja netiks veidots drošības klimats, kas paredz arī depozītu nodrošinājumu, ja garantijas sistēmu. Paldies! Paldies, Jānis Vucāns, Latvija! Paldies, priekšsēdētāja kungs, par iespēju šajās pāris minūtēs izstāstīt galvenos aspektus manas valsts Latvijas viedoklī attiecībā uz Banku Savienības izveidas pabeigšanu. Vispirms atzīmēšu, ka Latvija kopumā atbalsta Eiropas komisijas paziņojumu par Banku Savienības izveidas pabeigšanu, taču papildus ieviešot vairākus kredītiestāžu sektora riska mazināšanas pasākumus. Un konkrētāk, Pirmkārt, mēs vēlētos virzību uz augstāku harmonizācijas līmeni, prudenciālo noteikumu eh, piemērošanai dalību valstīs ar mērķi palielināt vienotā uzraudzības mehānisma efektivitāti. Otrkārt, mēs atbalstām kredītiestāžu sektora riska mazināšanu, kaut arī tas paredz visaptverošas grozījumus banku sektora tiesību aktos. Mēs vēlētos iespējami ātrāk vienošanos par šiem tiesībās aktiem. Vienlaikus Latvijai ir būtiski, lai šajos tiesību aktos tiktu nodrošināts līdzsvars starp mītnes valstu un iesaistīto valstu kompetento iestāžu pilnvarām tādu banku regulējumā un uzraudzībā, kuras ietilpst pārrobežu grupās. Treškārt, mēs atbalstām jau šeit pieminētās Eiropas noguldījuma apdrošināšanas sistēmas, kā Banku Savienības trešā pīlāra pakāpeniski izveidi, un progresīvu sistēmas dalībnieku iemaksu pārdali par labu noguldījumu apdrošināšanas fondam ar mērķi nodrošināt noguldītāju labākas aizsardzības līmeni visā banku savienībā. Tas ļautu palielināt noguldītāju aizsardzību, stiprinātu finanšu stabilitāti un vājinātu saikni starp kredītiestādēm un valsts līdzekļu iesaisti garantēto atlīdzību izmaksai noguldītājiem. Un visbeidzot, bez saskatām iegūmus no tādas sistēmas ieviešanas, kas veicinātu ar valsts obligācijām nodrošināto vērtspapīru ieviešanu. Mūsuprāt, kā šeit jau tika e, šodien e, minēts, tādas sistē, šādas sistēmas radīšanai e, Sorry, viņi ir atbalstām, bet tagad nepieciešama detalizēta analīze. Minutes, there is one last other two Paldies. speakers. Mr. Felten, EF, Sweden. Felten kungs, Zviedrija. Tak, herr ordförande. Situationen i EU-länderna. Paldies! Situācija Eirozonas valstīs, cik tālu runa ir par bankām, ir ļoti atšķirīga. Mums ir eh, tā sauktie sliktie kredīti, kas ir viena no galvenajām problēmām, un tas ir būtisks faktors. pastāv arī potenciāli jauni riski un jaunas krīzes nākotnē. Vēl ar vienu ir daudzi trūkumi banku sistēmās valstīs. Es zinu, ka ir nepieciešams daudz laika, lai labotu visas tās kļūdas, kā rezultātā esam pašreizējā situācijā. Par risku dalīšanu runājot, nu, tā nav reāla līdz brīdim, kad kamēr mēs nebūsim labojuši pagātnes kļūdas. Uh, risku mazināšana un risku dalīšana ir ārkārtīgi būtiski elementi. Tas ir pilnīgi skaidrs. Ir jārod nepieciešamie risinājumi, un e, tieši tāpēc būtu interesanti dzirdēt, ko vairāk arī par risku dalīšanu slikto kredītu gadījumā. Jautājums ir, kā tad citādi mēs varam nodrošināt mūsu iedzīvotāju uzticēšanos šai nozarei. Nu, lūk, es pats vēlētos teikt pāris lietas. Es domāju, ka mums visiem ir jāceras, ka mēs esam izveidojuši vienoto uzraudzības mehānismu. Tagad mums ir Eiropas uzraugs, kas var noteikt papildus kapitāla prasības bankām, var arī iesaistīties pārvaldībā, ja runa ir par kādu banku, kas varētu iedzīvoties problēmās. Tas ir viens no risku mazināšanas pasākumiem. Mums ir arī no bailout klauzula. Uh, ir arī noregulējuma mehānismi, nu, un mums ir jādomā par to, kuras valstis būtu varējušas izmantot ētis, ja tāds būtu pastāvējis finanšu krīzes laikā. Uh, nu, tas eh, lielā mērā sasaucas ar eh, valstu atbalstu, kas tika nodrošināts. Varbūt tie nav tie parastie aizdomās turamie. Mums, protams, ir problēmas ar sliktajiem kredītiem, bet problēmas ir arī ar citiem aktīviem. Tās ir ļoti būtiskas problēmas. Un lai kādas risinājumus mēs arī neizvēlētos, es atbalstu komisijas pakotni, bet svarīga ir eh, uzraudzība, tāds uzraugs, kas ir nošķirts no dalību valstīm, kas var objektīvi iejaukties nepieciešamības gadījumā banku situācijā. Ja runa par paralēlījiem parādiem, kas tad mums ir šai ziņā? Šobrīd mums nav nekā mūsu rīcībā. Nu, un tā ir problēma, tāpēc, ka ētis jau nav tikai risku dalīšanas, bet arī risku mazināšanas pasākums. Nu, tieši šo iniciatīvas uh, rezultātā un uh, prevencijas rezultātā ir iespēja stabilizēt tirgu Nu, ja mēs gribam ķerties pie noslēguma fāzes un eh, izbeigt tādu tipisko nostāju un eh, mēģināt sadarboties, nu, tad es domāju, ka komisijas pakotne attiecībā uz sliktajiem kredītiem ir ļoti būtisks instruments, ko mēs varam pievienot citiem un ko mēs varam izmantot Nu, un parlamenta nostāja, tāpat arī centrālās bankas nostāja jau ir tāda, ka to visu ir jāizteno atbilstoši. Nošķirot to, kas ir otrais pīlārs, proti banku jautājumi, un pirmais, proti tiesību akti, ko veido parlaments, ne jau uzraugs. Nu, un es atbalstu komisijas iniciatīvu. Tiesību aktu ir iespējams noslīpēt, uzlabot tā, lai būtu pareizie stimuli un pareizās iniciatīvas. Uh, Nu, un um, par uh, suverenitātes jautājumiem mums būtu jāzina, ka pēc tam, kad uh, līdz ar Bāzeli tika lemts, ka mēs uh, nevēlamies nostādīt mūsu bankas neizdevīgā situācijā, nu, neko tādu neatbalstīt neviens savienībā. Šis ir tas brīdis, kad mums ir jālemj par to, kā to visu risināt, kā noteikt raksturlielumus un ēdis īstenošanu, kā rast nepieciešamo līdzsvaru starp mazināšanu un dalīšanu. Nu, te ir runa par vismaz kaut kādām sāknējām līnijām, par ambīciju līmeni plānos un par to, kā panākt to, lai tiktu pabeigt šie būtiskie elementi Banku Savienības kontekstā. Uh, Nu, tagad runa lielā mērā ir par Eiropas likumdevējiem, bet arī nacionālajiem parlamentiem ir būtiska loma spēlējama, dodot nepieciešamo pienesumu nacionālajām valdībām. Šobrīd ir izdevīgs brīdis un mums ir tas jāizmanto. Šķiet, ka Olivie vēl vēlētos ko teikt. Beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji! Pavisam īsi. Nu, šķiet, ka mēs visi jau uh, atbalstam Banku Savienības pabeigšanu, bet uh, varbūt mums visiem prātā nav viena un tā pati Banku Savienība, un arī ir atšķirīgi viedokļi par uh, īstenošanas ritmu. Es varu piekrist ministram Alpekēram. Visi šie gadi, kas ir pavadīti arī diskusijās ECOFIN, un jāņem vērā arī Barņē teiktais. Uh, ir nepieciešams mazināt riskus banku sistēmās, un uh, tas ir jādara ātri, ir jāvienojas par risku dalīšanu. Es piekrītu jums, priekšētātāji. Risku dalīšana ir arī viens no veidiem, kā tos mazināt. Tas ir pilnīgi skaidrs. Nu, un, kā jau teicu, Edis pirmā fāze, tur nav runa par uh, kaut kādu risku dalīšanu. Uh, ir runa diskusijas par nosacījumiem, par leģitimitāti, un tas lielā mērā sasaucas ar reģis otro fāzi. Un man žēl, ka ziņotājs Delange vairs nav kopā ar mums, jo, ja runa ir par atsevišķiem riskiem, nu, jautājums, kas mums pašiem sev jāuzdod, vai mēs varam būt vienīgais reģions, kam nav šādi te drošie aktīvi un nav paveikta banku savienība. Pašreizējā eirozonas situācija ar to nepietiek. Es domāju, ka būtu divreiz jāpadomā, pirms mēs kaut kā apdraudam pašreizējos pamatus un uh, vēl kaut kādus citus uh, caurumus uh, jumtā neveļus iztaisām. Uh, šis ir diskusijas, kas jānotur tad, kad mums nu jau būs funkcionējoša banku savienība. Un šīs diskusijas ir jāsasaista ar jautājumiem par to, vai mēs vēlamies drošas aktīvas eirozonā, vai mūsuprāt viss ir kārtībā bez šīs, bez šī instrumenta. Nu, lūk, par to ir runa. Nu, un citādi mēs būsim vienīgie, kam, ne, kam nebūs šādi te atbilstoši reitingi un rādītāji. Es pats arī piedalos uh, Bāzēlas uzraudzības komitejā. Tur jau 27 gadus par šo lietu tiek runāts. Nu, un jau tas ir tāpēc, ka nevienas no lielajiem eh, ekonomiskajiem reģioniem nav gatavs uh, atkāpties. Nu, tas ir secības jautājums. Kā to visu darīt, ja mēs vēlamies veidot stabilu ekonomisku un monetāro savienību. Par sliktajiem eh, kredītiem runājot, es jums priekšādātāji piekrītu, tas ir ļoti būtisks jautājums. Bet nu visas šīs lietas, eh, risku mazināšana, risku dalīšana, tie visi ir pelnījuši nopietnu būtisku uzmanību. Mēs esam par trešo daļu pēdējos trīs gados mazinājuši riskus eh, Eirozonā. Uh, Un lielu daļu no tā esam paveikuši tieši pagājušajā gadā. Un iemesls eh, tam ir tāds, ka makroekonomiskie apstākļi ir labāki. Tā kā tam ir maza sasaist ar to, ko mēs esam darījuši. Kvantificēšana ir tāds delikāts jautājums varētu domāt, kāda tad ir problēma. Riskus esam ievērojami mazinājuši, tagad ir mazāk par 5% slikto kredītu, nu tad varētu pievērsties jau tagad risku dalīšanai, tā teikt, uz uh, pilnu slodzi. Nu, tas, ko es gribu pateikt, uh, risku mazināšanas kvantifikācija, manuprāt, nav tas pareizais uh, diskusiju veids. Jautājums, vai mēs esam visu izdarījuši, lai varētu pareizi un atbilstoši pārvaldīt riskus. Tieši tāpēc tiek piedāvāta šī pakotne. 2016. gada padomas ceļa kārti būtu jāpapildina ar darbību kopumu, spēcīgu darbību kopumu, kur būtu tiešām skatīts slikto kredītu jautājums. Un pie tā mēs arī ķersimies pēc pāris nedēļām. Uh, Bet nu, šīs diskusijas ir ārkārtīgi būtiskas, un tās nevar skatīt eh, tā bināri. Pilnībā piekrītu Brākmanu jautājumam. Liekas, tie jautājumi ir jārisina. Ir skaidri jādomā par to, ko tas nozīmē un ko faktiski reāli nozīmē risku mazināšana. <clears throat> Paldies, kā esat pamanījuši. Tūkiem darbu ir bijis jābeidz. We had a very good discussion, so thank you for your contribution. Thanks to all our speakers. Paldies par visi, visiem komentāriem. Jāatvainojas, ka nav iespējas sniegt atbildes, bet ir jāturpina diskusijas arī rītdien plenārsesijām. Deserve, I think, the dinner. Thank you.